vakardien tika 12. Eh, paziņots, līdz ar to tiek pieņemts. Un tagad sākam balsot. Tā, Jensens Holmājers mums ir balsojums. Tas ir balsojums par budžeta procedūru, par personālais balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Un e, tagad padomē ir iespēja izteikties, ja tā vēlas lūdzu. Uh, e, Priekšsēdētājs Konze, godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Gribētu apsveikt jūs par uh, to, ka ir uh, pabeigts uh, šis process attiecībā uz 14. gada budžeta procedūru un par to, ka budžets ir apstiprināts. Parlaments apstiprināja to vienošanos, kas tika panākta 11. un 12. novembrī mm, samierināšanas komitejas sēdē. Eh, tika sagatavot arī vairāk kopīgi paziņojumi. Padome atbalsta šos kopīgos paziņojumus, un mēs esam um, gatavi izpildīt panākto vienošanos. Priekšsēdētājs Kons gribētu izmantot šo iespēju, lai pateikties eh, budžeta komitejas priekšsēdētājiem Lama Sūrkungam, referentiem Anā Jensenai, Monkai Hofmairai un Giovanni Lavieskungam, kā arī Eh, citiem Eiropas parlamenta deputātiem, kuri piedalījās budžeta procedūrā, un gribu pateikties par konstruktīvo pieeju darbam. Paldies! Paldies! Tagad man vēl ir jānolasa teksts, kopējais teksts, ko ir sagatavojusi starpniecības komisija 12. Eh, novembrī, kuru parlaments un padome pieņēma. Eh, tā tad procedūra saskaņā ar līgumiem ir beigusies. Eh, un budžets 2014. gadam līdz ar to ir pies, pieņemts galīgi un parlamenta priekšsēdētājs šodien to parakstīs. Quindi eh, andiamo alla relazione De Haan. Tagad eh, mēs turpināsim ar De Haana ziņojumu. Viens balsojums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad labi ieziņojums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Fernandes ziņojums, personālais balsojums, sākam balsot, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad mazliet vēl atgriežamies, jo padome gribētu izteikties par labu ieziņojumu. Lūdzu. Priekšsēdētājs kundz, godātie deputāti, dāmas un kunga, Eiropas parlaments tikko apstiprināja padomas pozīcijas grozījumu par 2013. gada budžeta grozījumiem. Šis grozījums pilnīgi atbilst tai politiskajai vienošanās, kas tika pagājušā nedēļā panāca samierināšanās komitejā. Uh, 2014. Um, gada uh, budžeta teksta kontekstā. Un, mm, Tas notiek arī atbilstoši Eiropas Savienības um, darbības uh, līguma 113. Uh, pāntām, un padome apstiprina Eiropas parlamenta um, grozījumu attiecībā uz devīto budžetu grozījumu 2013. gada budžetām. Līdz ar to mm, nav uh, paredzēta uh, samierināšanās uh, komitejas uh, sēde. Paldies! Relazione Boge. Appello... Jā, un tagad beigas ziņojums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Marīnesko ziņojums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Moreiras ziņojums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Prosta ziņojums. Par, pret, atturas, pieņemts. Klāsa ziņojums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sartorija ziņojums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Van Nistelroja ziņojums un Prēlas ziņojums. Bereses kundze, lūdzu. Madame la Présidente, je suis déjà intervenue sur ce point en séance. Priekšsēdētājs kundze atvainojos, ka es izsakos, bet es runāju par šo jautājumu jau pirmdien, un es gribu paziņot, ka ir pārkāds 56. un 153 eh, regulamenta punkts, kas eh, liedz eh, mums demokrātiski balsot. Es eh, vēl vakar vakarā uh, izdarīju pēdējo mēģinājumu nodarbinātības komitejas vārdā uh, iestrādāt mutisko grozījumu, kas ļautu mums sagatavot paziņojumu atbalstot ESF, kas paredz 25% īpatsvaru uh, kohēzijas fonda ietros, bet tiemžēl tas nebija iespējams. Paldies! Un Rivoli Ferreira, prego. Ferreiras kundz lūdzu. Kungs lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Mūsu grupas vārdā es gribētu atkārtot, ka ir dažādi grozījumi, kuru mēs iesniedzām par šo te ziņojumu, un e, tā tad te ir runa par kopīgu strateģisko padome, un mēs e, nevaram teikt, ka ir paredzēta tāda balsošanas procedūra, ka nevaram nobalsot par mūsu grozījumiem, jo tādā veidā tiek iebalstotas, ierobežotas mūsu tiesības, tas ir antidemokrātiski, un e, tas neatbilst deputātu tiesībām jo vismaz vajadzēja dot iespēju balsot par grozījumiem, tāpēc es lūdzu pārvērtēt vēlreiz šo te procedūru un nodrošināt iespēju balsot par grozījumiem. Paldies! Paldies! Mēs atzīmējām uh, deputātu teikto, tajā pat laikā mums ir nepieciešams pāriet pie balsošanas. Kā jau tika teikts, priekšsēdētāja konference ir noformulējusi savu pozīciju, un priekšsēdētājs Šulcs arī sēdes sākumā eh, paziņoja par savu pozīciju. Tādēļ uzskat, ka ir jāsāk balsot pirmais bloks. Vēl lūdzu pēdējā. Es, eh, eh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī gribēju lūgt, lai tiktu uh, vēlreiz izvērtēts šis viedoklis. Es gribētu par 21. pantu iesniegt priekšlikumu, kur ir runa par makrokondicionalitāti, kas ir svarīgs valstīm ar struktūrfondiem. Un uh, te patiešām runa ir par mutisko grozījumu šim jautājumam, kas, vai, kas būtu jāakceptē. Paldies! E, tagad viss ir skaidrs ar jūsu priekšlikumiem, bet būtībā te viss jau bija noskaidrots. Arī jūs vēl gribētu izteikties. Paldies! whether... Jūs vēl neprasījāt, vai deputāti ir pār vai pret šo mutisko grozījumu. Mēs esam pret. Es ceru, ka jūs dosiet mums iespēju uh, nobalsot pret Berešas kundzes grozījumu pirms jūs sākat balsot. Paldies! es domāju, ka es noprecizēju situāciju, bet atkārtošu vēlreiz. Grozījums ir nepieņēmāms. Vispirms mums ir jābalso par pirmo bloku, un tad uh, mēs pāriesim pie grozījumiem. Man šķiet, ka tas jau tika noskaidrots priekšsēdētāju konferencē, un to arī pirmdien apstiprināja priekšsēdētājs Šulc kungs. Sākam balsot par pirmo bloku. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Approvato. Pieņemts. Sākam balsot par komisijas priekšlikumu. Kurš pār? Pret? Atturs? Pieņemts. Četrsimt eh, septiņas devītais grozījums, kurš pār pret pieņemts. 490 pār pret atturas pieņemts. Likumdošanas rezolūcija personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Aprovāto. Pieņemts. Šārķie ziņojums, pirmais bloks, personālais balsojums, sākam balsot. Voto kjūzo. Beidzam balsot. Minto. Aprovā. Pieņemts. Tas ir zināms skandāls, kā jūs vadāt šo te sēdi. Mana grupa mēģināja iesniegt mutisko grozījumu, un tas tika mums atteikts bet eh, Perešas eh, eh, grozījums, ja tas tiek pielaists, tad arī mūsu grozījums ir jāpielaiž. Bet, bet iespēja to iesniegt, tas ir ļoti patvaļīga sēdes vadīšana. Honorevole Arms, mi sono eh, limitata a... Eh... Harms kundze, es aprobežojos ar normu ievērošanu. Jūs uzskatāt, ka tas ir skandalozi, tad es atvainojos, bet es domāju, mums ir jāievēro reglaments. Atgriežamies pie Marīna Šārtie ziņojuma. Uh, personāls balsojums sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Um, likumdošanas rezolūcijas, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Olbrihta ziņojums. Pirmais bloks - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Komiteja ierosina balsot par, pret, atturas pieņemts. 76 pār pret atturs pieņemts, 77 pār pret atturs pieņemts. Likumdošanas rezolūcija personāls balsojums sākam balsot, beidzam balsot. Approvato. Pieņemts. Relazione Pakarinen. Pakarinen ziņojums. Pirmais bloks, kurš par pret atturs pieņemts Pieņemts. Komitejas priekšlikums, kurš pār pret atturs pieņemts. Likumdošanas. Tad 115. pār pret atturs pieņemts. Likumdošanas rezolūcija. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Boštināru ziņojums. Pirmais bloks, kurš pār pret atturas pieņemts. Otrais bloks. Nē, es atvainojos komisijas priekšlikums pār pret atturas pieņemts. 64. grozījums pār pret atturas pieņemts. Likumdošanas rezolūcija. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Celer ziņojums. No 1.48. pār pret atturas pieņemti. Komisijas priekšlikums pār pret atturas pieņemts. 49. pār pret atturas pieņemts. 50. grozījums pār pret atturas pieņemts. 51. pār pret atturas pieņemts likumdošanas rezolūcija, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Regnāra Kratsa Sakaropulu ziņojums, bloka balsojums pār pret atturas pieņemts, 11. pirmā daļa pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturs pieņemts. 33. personālais balsojums sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 34. personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. grozējums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. personālais balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 54. Personālais balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 66. grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 83D personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 48. personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 84. D personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 49. Kurš par? Pret, atturas, Pieņemts. 88. D personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 51. Kurš pār? Pret. Atturs. Pieņemts. 87. D personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 52. par, pret, atturas, pieņemts. 53D par, pret, atturas, pieņemts. 44. atkrīt, 88. D personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 55, 57 par, pret, atturas pieņemts. 89D personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 58. Par, pret, atturas, pieņemts. 59. Par, pret, atturas, pieņemts. 60. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 61. par, pret, atturas, pieņemts. 90. personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 62. par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. 70D e personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 21. Par, pret, atturs. Pieņemts. 71D personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. Par, pret, atturs, pieņemts. 72 D personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. par, pret, atturs, pieņemts. 73 D personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 32 pār, pret, atturs, pieņemts. 74D personālais balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 35. pār, pret, atturs, pieņemts. 75D personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. pār, pret, atturs, pieņemts. 76. D personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 37. pār, pret, atturs, pieņemts. 77. D personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 78D personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 79D personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. par. Es atvainojos personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 67. personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 80. personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 81D personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. pār, pret, atturas, pieņemts. 82D personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. pār, pret, atturs pieņemts. Komisijas priekšlikums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Likumdošanas rezolūcija, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu referentus. Tālāk Bereža ziņojums. Pirmais grozījums, pirmā daļa, kurš pār, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa pār, pret, atturs, pieņemts. Trešā daļa pārbaudām par otro daļu. Sākam balsot par otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Piektā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastādaļa personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītā daļa personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotā daļa personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītā daļa. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitā daļa. Personālais balsojums. Beidzam balsot. Norādīts. Otrais grozījums, kurš par, pret, atturs. Pārbaudīsim. Otro grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Eh, viens pirmā daļā par pret Es atvainojos, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Trešais atkrīt. Komisijas priekšlikums, kurš pār pret atturs pieņemts, likumdošanas rezolūcija, personālais balsojums, sākam balsot. Pereškundz, jūs vēlties izteikties pirms balsošanas. Priekšsēdētājs kundz tikai gribēja pārliecināties, ka mēs varam eh, iesaistīt padomu sarunās, lai pabeigtu darbu pie eh, šī dokumenta vēl šajā sasaukumā. Tādēļ aicinu atgriezt atpakaļ komitejā tālākai apspriešanai. Es lieku uz balsošanu referentes priekšlikumu. Kurš pār? Pret. Atturas Pieņemts. Relazione Lavija, emendamento 1 per... Tā, tagad lai Lavija pirmais grozījums. Kastro nu, kungs atvainojiet, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi. Mēs tagad sāksim balsot par pieciem likumdošanas priekšlikumiem, kas attiec uz KLP reformu. Tas nozīmē, tas ir pieci sarežģīti ziņojumi, kurus gatavojām vairāk nekā divi ar pus gadus. Tajos piedalījās 27 kolēģi kopumā Un es domāju, ka ir patiešām svarīgi atbalstīt panāktos kompromisus, e, tātad balsojot pozitīvi, lai šis divu ar pusgadu darbs neaiziet uz zudībā. Paldies, saka priekšsēdētāja Dikastro kungam. Un tagad pirmais personālais balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. pieņemts. Komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts. E, likumdošanas priekšlikums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kapulas Santos ziņojums. Pirmais grozējums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Komisijas priekšlikums, kurš par pret atturas pieņemts. Likumdošanas priekšlikums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Dantēna ziņojums. Pirmais grozējums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad komisijas priekšlikums, kurš par, pret, atturas pieņemts. Likumdošanas priekšlikums, personālais balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tātad Kapalas Santos pirmais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts. Leģislatīvais priekšlikums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad es ziņojums. Pirmais bloks par pret atturas pieņemts. Otrais bloks atkrīt. Komisijas priekšlikums par pret pieņemts. Legislatīvais priekšlikums, personālais balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Vlasaka ziņojums piektais, kurš par? Referents vēl gribētu ko teikt, lūdzu, Vlasaka kungs. Ladies and gentlemen, we will be shortly voting on a legislative report that should. Mēs tūlīt balsosim par priekšlikumu, kas divām valstīm atļaus izmantot vēl vienu gadu neiztērēto struktūra fondu naudu. Tāds ir padomas sarunu rezultāts. Reģiona komiteja pieņēma to, ka esošu, lai gan budžeta komisija uzskatīja, ka ne tikai divām, bet arī citām dalību valstīm tiktu dots pietiekams laiks, lai nebūtu privileģēto valstu. Arī juridiskais parlamenta dienests uzskata, ka šī ir problemātiska situācija, jo netiek ievērots vienlīdzīgas attieksmes princips. Kolēģi, es kā ziņotājs, kā referents esmu trialogu ietvaros runājis par to, ko uzskata kolēģi. Es pats rezultātu nevaru pieņemt. Paldies! Paldies! Blasaka kungam, un tagad piektais par, pret, atturas pieņemts. Tagad viens līdz četri atkrīt, komisijas priekšlikums par, pret, atturas pieņemts. Likumdošanas priekšlikums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Olbrihta ziņojums. Lūdzu. Poprosilo tehnika. Děkuju. Sì, mandiamo subito un tecnico. Nestrādās skaitīšanas mašīna, tehniķis tūlīt ieradīsies. Albrihta ziņojums. Lūdzu. Tavališkungs. Priekšsēdētājs kundze, mēs balsosim pret Olbrihta ziņojumu, jo e, šeit ir runa par finanšu piešķīrumu e, konkrētām valstīm. Francija, Itālija, Spānija ir saņēmēji, bet e, līdzekļi nav sadalīti taisnīgi. Ir citām valstīm, kurām situācija ir grūtāka - Grieķija, Īrija, Portugāla un Kipra. Mēs gribam pateikt, ka tas ir skandāls. Mēs sakām jauniešiem vienu nedēļu, ka cīnāmies pret jauniešu bezdarbu, bet otrā nedēļā balsojam par ziņojumu, eh, par lēmumiem, kas tiek pieņemti eh, padomes koridoros un kam nav leģitimitātes un realitātes sajūtas. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad balsojam otrais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Piektais personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad komisijas priekšlikums, kurš par? Pret? Olbrecht kungs, eh, Lamstarkungs, man ir tikai lūgums eh, šim dienestam. Reglaments paredz, ka personālajie balsojumi notiek īpaši svarīgos gadījumos. Es saprotu, ka zaļo kolēģiem ir problēmas ar šo te ziņojumu, bet tas nenozīmē, ka katrs vissīkākais balsojums ir tik svarīgs. Tāpēc es lūdzu izvērtēt pieņemot lēmumu par personālo balsojumu. Bene, ora al voto la proposta della... Labi, paldies. Un tagad komisijas priekšlikums var? Pret? Atturas pieņemts. Likumdošanas priekšlikums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad nākamais punkts, Loivenes kundzes ziņojums, referentē vārds. Non c'è la relatrice? Sì, ecco, prego. Viņas ah. nav, ne ir. Tack så mycket. Jag... Eh, Paldies. Eh, es gribētu tikai paziņot to, ka šajā ziņojumā Ir bijušas mūsu komitejā daudzas diskusijas un komiteja e, izteicās pret manu ziņojumu, bet mums ir komisijas solījums, ka līdzinējie trūkumi, uz kuriem es norādu, tiks likvidēti un ka Kiribati patiešām ievēros reģionam saistošos noteikumus. Paldies, saka priekšsēdētāja. Tagad balsojam par pret Atturas pieņemts. Tagad eh, Foks Hefners. Hefnera kungs, jūs gribētu ko teikt? Mīļie kolēģi! Mums bija trīs mutiskie grozījumi, par kuriem es gribētu īs, sniegt īsu paskaidrojumu, lai mums nav jāpārtrauc balsošana. Uh, grozījumi ir tikai tehnikas, tehniskas dabas, divas ir lingvistiskas dabas un saskaņā ar komitejas viedokli. Un trešajā vārds gru, Brisele tiek izņemts no šīta grozījuma, lai saglabātu ziņojuma pamatdomu. Tāpēc mēs neizteiksimies ne par Briseli, ne par Strasbūri. Šo ziņojumu var atbalstīt visi deputāti neatkarīgi no sava viedokļa par parlamenta darba vietu. Te ir runa par parlamenta tiesībām pieņemt pašiem lēmumu un eh, ne, eh, vairs nebūt tādā pakārtotā pozīcijā kā līdz šim. Paldies! Okay, grazie. E quan... Paldies, saka priekšsēdētāji. Tā, ja bū, kad būs runa par mutiskajiem grozījumiem, tad mēs zināsim, par ko ir runa. Pirmais, pirmais par, pret, atturas. Pieņemts. Otrā daļa - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, pirmā daļa pir, pieņemts. Otrā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais eh, par. Personālais balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad mums nāk mutiskie grozījumi. Tātad, ja ir kādi iebildumi, e, tad jums vajadzētu piecelties, vismaz 40 deputāti ir piecēlušies, tas nozīmē, ka par mutisko grozījumu nav iespējams balsojums. Tagad nākamais par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par personālais balsojums. Vai jūs gribat pārbaudīt pirmo daļu? Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personālais balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad trešā daļa, kurš par? Lūdzu, paceliet roku par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Labi, pārbaudīsim, sākam balsot. Upra. Sāk. Noraidīts. Tātad lūdzu celiet rokas tā, lai es labāk varu redzēt. Mutiskais grozījums vai protesti ir pret šo mutisko grozījumu? ir prot, iebildumi. Tas nozīmē, ka turpinām. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. apsvērums, pers, mutiskais grozījums vai ir iebildumi? Nav iebildumu. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. D apsvērums. Pirmais par? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrais personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad nākamais par pret eh, atturas pieņemts. Atvainojiet. F apsvērums. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad O apsvērums par pret atturas pieņemts. T apsvērums pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Likumdošanas priekšlikums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Čia vėl.